morning. Buenos días. Buenos días. I may have your attention. Godātie kolēģi, vai es varētu lūgt jūsu uzmanību? Beidzot, mums ir ārkārtīgi piesātināta darba kārtība un, godātie kolēģi, šodien mums ir arī paredzēts balsojums. Pie mums ieradīsies arī Grieķijas sabiedriskās kārtības un pilsoņu aizsardzības ministrs, tāpēc e, sāksim ar pirmo darba kārtības punktu - darba kārtības pieņemšana. Un, ja nav nekādas iebildes, tad ceturto punktu mēs varam, at, e, mēs varam atlikt. Un pirmais - Eiropas Savienības un PNR. 10. jūnijā plenārsēde aizsūtīja atpakaļ saskaņā ar reglamenta 175. punktu Libe komitejai Kirkops kunga ziņojumu priekšlikumu, un mēs Libe ietvaros diskutējām. Diskutēsim par šo jautājumu. Otrs jautājums ir kopīgais trialogs par deleģētajiem aptiem Libe un Libes saistība ar daudzgadu finanšu schēmu un eh, koordinatori ir eh, nolēmuši runāt par šo trialogu un deleģētajiem aktiem, un šīs sarunas notiks 26. jūnijā, proti nākam nedēļ no 4.30 līdz 6.30 pēcpusdienā. Un eh, šajās diskusijās mēs runāsim par ar Libe saistīto finansējumu. Tur piedalīsies arī padomas pārstāvi. Ejam tālāk. Pirmais būtiskais punkts ir prezentācija par Grieķijas eh, valdības rīcību plānu. Ak, nē, nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Es pārlecu pāri. Pirmais tomēr ir punkts par eiro un citu valūtu kriminālu tiesisko aizsardzību pret viltošanu. Un uh, Makintājer kungs ir referents. Mēs runājam par eiro aizsardzību, un tas ir atrunāts krimināla likumā. Un 20. februārī Liba komiteja uzklausīja komisijas priekšlikumu eh, šajā sakarā, un tagad mēs uzklausīsim referenta sagatavoto ziņojumu. Pie tām mēs nerunājam tikai un vienīgi par kopējo valūtu. Šajā ziņojumā tiek apspriesta arī šīs valūtas nozīmība globālajā sfērā un kādā veidā mēs varam šo valūtu aiz, eh, aizsargāt. Uzklausīsim Makintājas kundzi. Paldies, prieksēdētāja kungs! Kā jau jūs teicāt, mēs vēlamies aizsargāt gan eiro, gan arī citas valūtas krimināltiesisko aizsardzību. Lielā mērā e, komisijas priekšlikumā tiek atrunāta patreizējo pasākumu īstenošana, un es domāju, ka ir pienācis laiks atzīt, ka valūtu viltošana ir būtisks un smags noziem, noziegums, jo eiro viltošana ietekmē kā patērētājs, tā arī uzņēmumus, un kopš eiro stāšanās spēkā un lietošanas 2002. gadā pār par 500 miljoniem ir tikuši izņemti no apgrozības. Pie tam e, organizētā noziedzība nodarbojas ar šo rīcību. Jāsaka, komisijas priekšlikums neizraisa nekādas pārākās diskusijas un būtu atbalstāms, un tomēr šajā priekšlikumā ir divi aspekti, kas ir nedaudz pretrunīgi, un vienam pieskaršos mazliet niansētāk. Uh, Un galvenokārt tas ir nacionālās teritorialitātes svarīguma neeksi, neeksistēšana šajā priekšlikumā. Priekšlikumā atrunātie momenti nav pretrunīgi. Protams, ka mēs visi iestājāmies pret jau kādas valūtas viltošanu, bet uh, Tā kā datumi ir pietiekami piesātināti, tad mēs esam lēmuši, ka, referen ka ēnu referenti tiksies pirms vēl priekšlikuma projekts tiek prezentēts. Un iespējams, ka mums izdosies jau ēnu referents sēdē vienoties par, par grozījumiem, un iespējams, ka grozījumi šim priekšlikumam vairs pat netiks iesniegti. Man ir bijis ārkārtīgi liels prieks šajā ziņojumā iekļaut veselu virkni ēnu referentu ideju, un, manuprāt, patreiz sagatavotā ziņojuma priekšlikuma teksta redakcija visticamākais saņems plašu politisko grupu atbalstu. Esmu pateicīga gan referenta darbam, gan arī Diona kunga iesaistēji un sadarbībai. Tātad sākotnējā ēnu referentu reakcija bija tāda, ka mums ir jāpasaka skaidri un vienotā balsī, ka tas ir smags noziegums valūtu viltošana. Un tomēr. Se Sākotnējā ēnu referentu reakcija bija tāda, ka mums ir pilnīgi skaidri jāpasaka, ka šāda veida pārkāpums ir smags krimināla noziegums. Un tomēr Tajā skaitā arī Jonga kungs un es personīgi uzskatām, ka mums nevajadzētu ieviest tā saucamo minimālo soda mēru šādam noziegumam. Tāpēc savā ziņojuma projektā Es tagad iziešu cauri būtiskākajiem grozījumiem. Pirmajā un piektajā grozījumos, kur iet runa par 23. apsvērumu un 8. panta pirmo punktu, Šajos divos grozījumos es esmu mēģinājusi uzsvērt to, ka tā ir dalību valstu galvenā atbildība, to dalību valstu, kurā šis noziegums ticis pastrādāts. Jo diez vai dalībvalsts vēlēsies saukt pie tiesvedības un eh, saukt pie atbildības eh, savus pilsoņus citās valstīs. Nē, tam ir jānotiek dalībvalstī. Un par eh, minimālo soda mēru. Es esmu svītrojusi vienu punktu pilnībā, un tas saistībā ar citiem būtu tāda kā sava veida atkārtošanās. Sākotnēji mēs noteicām vismaz e, tūkstots eiro nodarījumu, kam vajadzētu piespriest vismaz astoņu gadu, gadu e, cietumsodu, un tagad mēs runājam par 5000 eiro monētu kopējo nominālu, nominālu vērtību, kur maksimālais sots ir brīvības atņemšana uz astoņiem gadiem. Tātad esam svītrojuši minimālais sots, un Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt, lai dalību valstu tiesām un tiesnešiem būtu iespēja lemt, jo dažādās dalību valstīs ekonomiskā situācija ir atšķirīga, tāpēc izvirzot minimālo sodu, mēs varētu samazināt atšķirības starp, starp dalību valstīm. Un De Jonga kunga ziņojumā arī tas parādās, ka katras dalību valsts tiesvedībai un konkrētās lietas izskatītājam tiesnesim būtu lemjams soda apmērs. Es esmu ierakstījusi jaunu grozījumu, kurā mēs vēlētos iekļaut apmaiņu ar datiem starp dažādām dalību valstīm un uh, šos datus vajadzētu nodot Olaf rīcībām. Nedomāju, ka šis grozījums izraisīs eh, deputātu pretestību. Un ar šiem komentāriem esam jums prezentējusi savu ziņojumu projektu. Paldies! Thank you, Mrs. McIntyre. Paldies, McIntyres kundzei. Tagad uh, uzsāksim diskusiju. Uzklausīsim Striflers kundzi no Tautas partijas grupas. Es pateicos referentei par izcilo darbu un par uh, ziņojumu prezentāciju. Eiro, kas ir otrā svarīgākā valūta pasaulē, joprojām cieš no um, tā, ka notiek naudas viltošana. Kopš eiro ieviešanas 2002. gadā zaudējumi ir aptuveni 500 miljoni eiro un šie draudi vienotai valūtai joprojām ir ļoti nopietni. Tādēļ ir apsveicami komisijas uh, ierosinājumi pieņemt direktīvu vēršoties pret eiro viltošanu. Uh, es gribētu pievērsties diviem punktiem. Mums ir jāīsteno Eiropas Savienībā vienota pieeja krimināla tiesību joma. Tiek šobrīd Eiropas parlamentā apspriesti vairāki tiesību akti, proti direktīva par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību, un to mēs apspriedām vakar mūsu sanāksmē. Un uh, Eh, referenti jau visu pateica, tad runāšu īsi par minimālajām sankcijām. Manuprāt, šādu sankciju uzspiešana dalību valstīm nebūtu atbalstāma, jo tas būtu pretrunā ar principu, ka tiesnesis individuāli katram gadījumam mm, piemēro soda mēru. Tādēļ uh, referenti jau visu pateica, un man arī nekas vairāk uh, tādēļ nav piebilstams. Liels paldies! Diemžēl nav ieslēgts uh, priekšsēdētāja mikrofons. Tad Dejanga kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlējos pateikties referentei par viņas veikumu. Mums bija arī ēnu referentu sanāksme Strasbūrā, un tā bija tiešām ļoti liederīga. Manas uh, grupas vārdā es domāju, ka būs daudz grozījumu, bet beigās izrādās, ka varam atbalstīt jūsu pieju Varbūt uh, būs nepieciešama kāda redakcionāla grozījuma, bet kopumā mēs atbalstam referentes pieeju. Un otrs punkts, to, uz to norādīja arī Tautas partijas grupas pārstāve. Vakar mēs apspriedām direktīvu par Eiropas Savienības finanšu interešu aizstardzību, un arī šajā gadījumā komisija vēlas noteikt minimālās sankcijas. Uh, Vakar mēs apspriedām šo jautājumu arī ar viceprezidenti Redingu, kad viņa bija mūsu komitejā. Komis, mēs apspriedām komisijas izvēlēto pieju, un jāsaka, kas atraucoši ir tas, Mēs katru reizi cenšamies komisijai skaidrot, ka ja tiek ieviests minimālo sankciju jēdziens, es neatbalstu minimālās sankcijas, bet, nu, vienalga noliekot to pie malas, ja mēs pat atbalstam šādu jēdzienu par minimālām sankcijām, ir jāatzīst, ka krimināla tiesību sistēma ir sistēma bet komisija pastāvīgi nāk klajā ar jaunām idejām vienā vai otrā priekšlikumā. Bet mēs, kā Eiropas parlaments, jau iepriekš pagātnē esam lūguši komisiju tā nerīkoties. Komisijai ir uh, kompetence krimināltiesību jomā, un komisija iestājas par saskaņotu, konsekventu pieeju krimināltiesību jomā. Tātad, ja vēlamies ieviest minimālās sankcijas, tad ir jāizskata vesela virknē noziegumu un jānorāda, kurās, kuros gadījumos vēlamies paredzēt šādas minimālās sankcijas, vai nu tas būtu runājot par Eiropas Savienības finanšu interesēm vai par eiro aizsardzību. Tā nedrīkst rīkoties, jo komisija kā nesaprot, kā darbojas krimināla tiesību sistēma. Un es domāju, ka krimināla tiesību kontaktgrupā mēs varētu apspriest šo jautājumu ar komisiju, debatēt, kādu pieeja izvēlēties. Vakar mēs arī budžeta uh, kontrols komitejā runājām par Olaf darbību. Un arī šā ziņojuma sakarā tas ir ļoti būtiski. Tādēļ esmu paredzējis nā, iesniegt dažus grozījumus, paužot bažas par šā biroja darbību. Jo varu jums apliecināt, ka vakar situāci, notika situācijas eskalācija, Tautas partijas grupa un zaļie prasīja, lai pašreizējais Elaf, Olaf vadītājs atkāptos no amata, un to nu, mums būtu jāpaturprātā. Varbūt komisija un padomi tagad vēlētos kaut ko komentēt, varbūt Olaf pārstāvis, ne? Komisija, lūdzu. Paldies, priekšsēdēta Aleksandra Šredere no DG Justice. Vēlos vispirms pateikties komitejai un referentiem par atbalstu šim svarīgajam priekšlikumam. Kā tika pareizi norādīts, mums kopīgiem spēkiem jācīnās pret eiro un citu valotu viltošanu, jo tas ir ļoti smags noziegums un ir nepieciešama vienādi uh, vienādas um, normas visā Eiropā. Te es nonāku pie šiem diviem punktiem, par ko īpaši notika diskusija, proti par atbilstošu sankciju režīmu par eiro viltošanu. Otrs jautājums ir par jurisdikcijas izvēli. Runājot par minimālajām sankcijām, mēs, protams, apzināmies, ka šis jautājums ir ļoti būtisks un tas būtu padziļināti jāapspriež. Uh, kā jau norādīts, Eiropas komisija iestājas par vienotu un saskaņotu kriminālu tiesību politiku, kā esam to paziņojuši 2011. gada uh, komisijas paziņojumā. Mums uh, būtu jāizvērtē, par kādiem noziegumiem šeit ir runa. Pastāv zināmas uh, bāžas par konsekvenci, jo dažos gadījumos ir paredzēts minimālās sankcijas, piemēram, runājot par ēst tiesību aizsardzību, finanšu interešu aizsardzību, un šeit it kā nē. Tas mūs mazāk satrauc, mēs uzskatām, ka mums ir uh, jārunā par to, ko mēs vēlamies aizsargāt ar kriminālu tiesību starpniecību Tātad, ja mēs runājam par Eiropas saimnības finanšu interesēm un eiro, tad šīs vērtības ir patiesi eiropeiskas vērtības, un to aizsardzība ir jānodrošina visur Eiropā. Cit, tāpat eh, citiem noziegumiem varbūt ir mazāka pārobežu ietekme, pat ja tie ir arī ļoti būtiski, un tādēļ mums ir jādomā par uh, um, e, sabiedrisko labumu Eiropas mērogā, ko mēs vēlamies aizsargāt. Un te varbūt ir atšķirība e, salīdzinot ar citiem smagiem noziegumiem. Minimālā sankcijas nav kaut kas automātisks. Tiek paustas bāžas, ka tiesnešiem šādā gadījumā būtu pienākums e, piespriest minimālo sodu. Uh, Bet šis jautājums ir jārisina likumdevējam, nevis uh, atsevišķām tiesām. Mēs šeit nekādus īpašus uh, bāžas um, nesaskatām. Mm, Eiropas Savienības krimināla tiesību jomā ir uh, arī noteikumi par jurisdikciju vai nu pēc teritoriālā principa vai pēc pilsonības principa. Uh, un es domāju, ka šeit uh, uh, nebūtu īstais brīdis uh, sašaurināt dalību valstu jurisdikciju un uh, būtu jāsaglabā teritoriālais un nacionālais princips. Padomas pārstāvis ir zālē, vai arī jūs vēlētos kaut ko komentēt, ja nē, esmu redzējis, ka Bronksa kungs ceļ roku, tad došu viņām vārdu vispirms un pēc tam runās atkal mūsu referente. Paldies! Kā jau ir teikts, mēs visi vēršamies pret valūtas viltošanu. Bet man, man ir tāds priekšstats, ka uh, valūtas viltošana ir uh, smags noziegums, bet vai ir kāda Eiropas Savienības valsts, kur tas nav noziegums, pa, uh, ka par to ir paredzēts tikai nenozīmīgs sots? Ja atbilde ir nē, tad. Uh, kādēļ vispār mēs te visu šādus uh, tiesību aktus pieņemam. Izskatās, ka šeit tiek veikta harmonizācija harmonizācijas pēc Eiropas Savienība. Un jāsaka arī, ka Eiropas Savienība vēl neietver visas pasaules valsts, varbūt kādreiz tas tā būs bet jāsaka, šiem tiesību aktiem nav nekāda ietekme uz tām uh, necivilizētām valstīm, kas pieļauj noziedzinieku brīvu darbību savā teritorijā. Bet jāatceras, ka apvienotā karaliste ir eh, dažādas atšķirīgas tiesību, eh, kriminālu tiesību sistēmas, eh, izņemot varbūt slepkavības un nav paredzēti minimālie sodi ir uh, atstāta izvēles brīvība tiesnešiem, kas pieņem lēmumu par soda noteikšanu. Makintārs kundze, vai jūs vēlaties uh, izteikt kādus komentārus pirms paziņojat par groziem iesniegšanas termiņiem? Jā, paldies, pavisam īsi. Es gribēju nomierināt komisiju, ka manā ziņojumā mēs nesam uh, Uh, svītrojuši iespēju dalību valstīm sodīt uh, savus pilsoņus, kas ir izdarījuši noziegums citās valstīs. Mēs tikai uzskatām, ka teritorialitātes principām būtu jādod priekšrok. Tātad šeit ir pavisam neliels izmaiņas. Mēs tikai norādījām uz to, kas mūsu prāt ir būtiski. Es domāju, ka komisijai par to nu gan nebūtu jāsatraucas. Uh, bet uh, citādi es vēlos pateikties visiem ēnu referentiem par sadarbību, kas man tiešām bija ļoti vērtīga. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Es domāju, ka varam noteikt tagad grozījumu iesniegšanas termiņu. Tātad tas ir 10. jūlijas pulksten 12. dienā. Tagad eh, šķiet eh, esam sekojam grafikam un tagad pārējām pie ceturtā darba kārtības punkta, proti Grieķijas sabiedriskās kārtības un pilsoņa aizsardzības ministra uzstāšanās iepazīstinot ar Grieķijas valsts rīcības plānu patvēruma un migrācijas pārvaldības jomā, un tās ir, tātad uzstāsies Grieķijas ministrs Dendijas kungs, kurš ieradīsies pie mums pēc pāris minūtēm. Lūdzu, esiet pacietīgi, kolēģi! As we said, no need for recess. Jau es uh, teicu, nav nepieciešams mums pārtraukums, un mēs ļoti sirsnīgi sveicam ministru Dendijas, kurš ir Grieķijas sabiedriskās kārtības un pilsoņu aizsardzības ministrs. Viņš mūs iepazīstinās ar Grieķijas valsts rīcības plānu patvērumu un migrācijas pārvaldības jomā. Mums, kā jūs zināt, eh, regulāri notiek um, viedokļu apmaiņa ar augstā līmeņa dalību valstu pārstāvjiem par patvērumu politiku, migrāciju un uh, robežu pārvaldību. Uh, šie jautājumi ir svarīgi Libe komitejai uh, likumdošanas jomā un arī uh, veicot pāraudzību par Eiropas Savienības darbību un līdzekļu izlietošanu. Un tieši tādēļ mēs arī uzklausām ministra kungu, dosim jums vārdu un ar interesi klausīsimies jūsu teiktajā. Paldies, priekšstādātāja kungs! Eh, sākumā es vēlos pateikties jums, priekšsēdētāji kungs, eh, Libe komitejai un Eiropas parlamentām par šo iespēju jūs eh, informēt par šo jautājumu, kas manai valstī Grieķijai un visai Eiropas Savienībai, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Mums, Grieķijas valdībai, man, ministriem, uh, Šis jautājums ir ļoti būtisks. Eiropas parlaments ir līdzlikumdošanas iestāde, un man ir ļoti svarīgs jūsu atbalsts, un esmu gatavs ļoti uzmanīgi uzklausīt jūsu pausto kritiku. Ar jūsu atļauju centīšos uh, jūs informēt uh, rezumējot šo jautājumu, ir svarīgāk man uzklausīt jūsu viedokli, nevis nākt šeit klajā ar garām runām. Pēc uh, jūsu pēdējās vizītes Grieķijā 2012. gada oktobrī daudz kas ir izdarīts Grieķijā uh, patvēruma un migrācijas pārvaldības jomā mm, pagājušajā eh, janvārī neformālajā iekšlietu ministru sanāksmē Dublinā mēs prezentējām eh, savu rīcības plānu migrācijas un patvēruma jomā, eh, kura mērķis ir sniegt humānu un koordinētu pieju izaicinājumiem šajā jomā tī, saistībā ar nelegālo migrāciju un jautājumiem, kas skar mm, nelegālos imigrantus. Par ko mēs runājam, kas ir izdarīts eh, kopš 2012. gada oktobra, kad jūs pēdējo reizi apmeklējāt Grieķiju un bija eh, jums iespēja iepazīties ar situāciju uz vietā pir, pirmās uzņemšanas dienests ir izveidots. ir atvērts 15. martā Filakija uzņemšanas centrs. Tas jau darbojas, bet pilna jauda tiks sasniegta līdz šā gada, šā, šā mēneša beigām. Tiek veidoti vēl divi eh, pirmās uzņemšanas centri. Viens ir eh, Lesbos salā un viens ir Atikas reģionā pie valsts galvaspilsētas un tie pilnībā sāks darboties līdz eh, šā gada beigām. Mēs sadarbojamies ar ANO augsto bēgļu komisāru Grieķijā, eh, tāpat piesaistām medicīnas eh, dienestu, sociālo, ne, psiholoģijas atbalstu, tūkošanas pakalpojums un uh, citu speciālistus. Tāpat mums ir uh, divi skrīninga centri, kas ir modernizēti un sākuši atkal darboties no šā gada aprīļa. Turklāt mm, mēs arī veidojam divas uh, mobilās pirmās uzņemšanas vienības jo nelegālās imigrācijas maršruti mainās. Tagad šī aktivitāte pārsvarā ir konstatējama Egejas jūrā, tad ir veidojama divas mobilās vienības. Tāpat, lai būtu mums vienota visaptveroša pieeja šajomā. Mēs sadarbojamies ar darba un veselības ministrijām lai nodrošinātu neaizsargātāko grupu aizsardzību, un ir izveidoti divi šādām grupām paredzēti centri Atēnās, un ir izraudzītas vēl divas šādu centru izveidas vietas, un šie centri uzsāks darbību uh, 2013. gada beigās viens ir Atikā un viens ir Maķedonijā aptuveni 56 km no Tesalonikiem. Kā jūs zinat, patvēruma jautājums tiek aktīvi apspriests. To tieši šobrīd ir uzsākusi darbību jauna patvēruma aģentūra Grieķijā Turklāt mēs veidojam piecus reģionālos patvērumu centrus, kuri uzsāks darbību pavisam drīz. Jaunais patvēruma dienas sāks kas strādāts 7. jūnijā, jau ir saņemti 144 pieteikumi, 66 no sievietēm un 9 no nepavadītiem mazgadīgajiem. Uh, tomēr jānorāda, ka ir ļoti daudz vēl neizskatītu pieteikumu, kas ir uzkrājušies. Uh, pagājušā gada jūlijā bija 55 tūkstoši neizskatītu pieteikumu. Ko mēs izdarījām? Mēs izveidojām elektronisku uh, sistēmu, digitalizējām šos 55 tūkstošus uh, pieteikumu un elektroniskā veidā tos ir vieglāk izskatīt. Mēs jau esam izskatījuši 17 tūkstoši lietu no atlikušajām 3600 lietas jau ir izskatīts, un lai pātrinātu darbu, mēs esam palielinājuši darbinieku skaitu. Tagad mums ir 20 komitejas, kas izskata šīs um, iekavētās lietas. Un tagad uh, mobīlie centri. Mums ir pirms, pieci pirms izraidīšanas centri izveidoti. Uh, Eh, toreiz, kad jūs apmeklējāt eh, mūsu valsti, bija tikai 200 vietas šādos centros, tagad ir 1500 vietas, viens ir Atikā, viens ir Peloponēzas eh, pusalā un trīs pārējie centri atrodas Ziem, Grieķijas ziemeļos. Tā kopējā jauda ir 5000 vietu un esam paredzējuši izveidot kopumā 10 tūkstoši vietu šādos centros un izveidot vēl papildus centrus līdz uh, nākamā gada beigām. Visi šie centri izveid, iz, darbojas saskaņā ar standartu procedūrām, ievērojot Eiropas Savienības tiesību normas un mūsu likumdošanas aktus, runājot par pakalpojumu kvalitāti šajos centros jāsaka, ka tiek ievērot augstākie standarti attiecībā uz m, mm, pārtiku, ap, telpu apkopošanu, apka, apkopšanu un, un citiem pakalpojumiem. Notiek ļoti uh, aktīva diskusija, tā skaitā ar komisiju, par to, ko, kādas personas drīkst ievietot šādos pirms izraidīšanas centros. Mūsu viedoklis ir tāds, ka tikai uh, patvēruma pieprašīšanas fakts nenozīmē, ka var brīvi uzturēties Grieķijā šādas personas. Daudzi nelik nelegālie imigranti ļaunprātīgi izmanto tiesības uz patvērumu pieprasīšanu. Ja ieceļojot Grieķijā un Eiropas Savienībā, viņi neiesniedz šādu pieprasījumu. Tāds tiek iesniegts tikai tad, kad viņus ir aizturējusi policija. Šādos gadījumos ir ļoti skaidrs Eiropas eh, Savienības tiesas nolēmums, ka šādi cilvēki ļaunprātīgi izmanto savas tiesības. Un mums diskusijas par šo jautājumu notiek joprojām. Bet es gribētu runāt arī par tīri praktiskiem jautājumiem Šī diskusija ir ļoti ieilgusi. Mēs veidojam tādu mehānismu, saskaņā ar kuru visi patvēruma pieprasījumi, kurus iesnieguši šas personas, kas jau atrodas kuras jau ir aizturētas, tiks izskatītas 2013. gadā. <clears throat> Un pat ja šī diskusija ir ļoti interesanta, tad Grieķijas gadījumā tā vairs nebūs patiesa satura. Jūs eh, varu arī informēt, ka vecie centri ir slēgti. Vēnas centrs, Elenikon centrs, Aspropikus, Tihero un. Eh, Helēnikum centrs ir eh, modernizēts, bet tā ir paredzēts to slēgt eh, droši vien līdz 13. gada beigām. Um, personu atpakaļ nosūtīšana. Mēs uh, 2012. gada beigās uh, esam uzsākuši startautisku sadarbības programmu, lai nodrošinātu brīvprātīgu migrantu atgriešanos. Tajā jau ir iekļaut 8500 migranti. Vēl tiek uh, īstenots papildu uh, atgriešanās problēma bet tomēr šo, šī cilvēka atpakaļ atgriešanās ir liela problēma, jo izcelsmes valstis ar mums nevēlas sadarboties. Šeit es īpaši domāju Afganistānu, Bangladešu, Pakas, Pakistānu, Irāku, Alžīriju un Maroku. Šīs valstis uh, rada aptuveni 80% no šīs problēmas. Mēs esam lūguši komisijas atbalstu, palīdzību, lai varētu izdarīt spiedienu uz šīm valstīm, vai nu parakstot atpakaļ uzņemšanas nolīgumus, vai arī, ja šādi nolīgumi jau pastāv, panākt, lai panāktu šo nolīgumu īstenošanu. Jāsaka, ka neesmu apmierināts ar pastāvošo situāciju, un uh, arī neesmu apmierināts ar to spiedienu, kas tiek izdarīts uz minētajām valstīm. Pēdējā sadaļa ir eh, robežu kontrole. Evros eh, reģionā mēs esam darbojušies ļoti efektīvi, jo šis reģions bija ļoti problemātisks. Mums ir divas operācijas eh, īstenot šai reģionā - Zeus un vēl viena. Gribu minēt kaitļu skaitļus dienu pirms operāciju uzsākšanas Evros reģionā ieceļoja 212 nelegālie migranti dienā. Tagad ir 3 līdz 4 migranti nedēļā Evros reģionā. Protams, ir problēmas tagad Egejas jūrā. Šīs, šis reģions neietilps manas ministrijas atbildības jomā bet mēs arī veidojam tādu sistēmu, lai nodrošinātu Eiropas robežu aizsardzību Egejas jūrā. Un šo operāciju nosauksim Poseidons vai kā tam līdzīgi. Bet eh, tas, eh, šis jautājums ietilps cita ministru kompetence. Es vēlētos jūs uzaicināt atkal eh, apmeklēt Grieķiju šā gada rudenī, lai varētu um, izdarīt secinājums pēc pagājušā gada vizītes un uh, izvērtēt, kādu progresu mēs līdz šim esam sasnieguši. Liels paldies priekšsēdētāja kungs par šo iespēju uh, uzrunāt Libe komiteju. Paldies, Dēndies kungs! Paldies par uh, jūsu uh, runu. Paldies, ka iepazīstinājāt ar uh, Eh, rīcības eh, plānu. Ir ļoti daudz komitejas locekļu, kur vēlas izteikties. Ņemot vērā eh, to, ka mums ir priekšā arī balsojums, lūdzu paturiet prātā, ka šis būs diezgan saspringts brīdis, jo ieradīsies komitejas locekļi ar savām elektroniskās balsošanas kartēm. Un tāpēc lūdzu paturiet prātā, ka jums ir ierobežots runāšanas laiks. Liekas, ka 15 komitejas locekļi vēlas izteikties. Katram tiek dotas divas minūtes laika, lai jūs varētu uzdot konkrētus jautājumus vai paust komentārus ministra kungam. No sākuma Matija kundze lūdzu. Merci, Paldies, priekšstādātāja kungs. Vēlējos pateikties ministram par to, ka viņš ir ieradies pie mums, lai informētu par plānu patvērumu un migrācijas pārvaldības jomā. Mēs saprotam, kādas problēmas ir patvērumu pieprasījuma jomā un eh, migrācijas jomā. Mēs arī uh, saprotam, ka jūsu valdība ir sasniegusi progresu, izveidot pirmās uzņemšanas centrus, veidojot uzņē, tāpat uh, risinot nepavadīto mm, nepilngadīgo problēmu, ka tiek uh, izskatīts, uh, izskatīts uh, tās lietas, kas bija uzkrājušās, tā tad ir progress, ir uzlabojumi šai jomā. Uh, Tāpat uh, šie centri, pirms izrādīšanas centri, ko jūs minējāt, tiek izveidoti, un tomēr joprojām ir uh, vairāki neatrisināti problēma punkti, proti attiecībā uz finansējumu. Es domāju, ka mēs vai, mums vajadzētu prasīt, lai komisija sniedz lielāku palīdzību jūsu valstī. Un tāpat uh, ir eh, jāpanāk situācijas noregulējums. Manuprāt, Eiropas parlaments var vienmēr izdarīt arī spiedienu uz padomi, runājot par eh, patvēruma pieprasītāju pārvietošanu uz citām dalību valstīm un slogas sadalīt Dublinas divi kontekstā jāsaka, neesam pilnībā apmierināti ar situāciju attiecībā uz šo pieprasītāju pārcelšanu uz citām valstīm, jo Maltā un jūsu valstī situācija nav apmierinoša, eh, salīdzinot eh, iedzīvotāju skaitu un patvērumu pieprasījumu skaitu kas ir ļoti liels jūsu valstī. Es domāju, ka parlaments būtu tikai ieguvējis, ja tas izdarītu spiedienu uz padomi, prasot šā sloka pārdali un šo personu pārvietošanu uz citām valstīm. Paldies, tagad uzklausīsim Grieķijas delegācijas pārstāvis. Tagad vārds Mulderkungam. Liels paldies, priekšstāja kungs! Man ir tāds, eh, tāds iespējas, kā kopš mūsu vizītes eh, Grieķijā ir uh, tiešām veikti lieli uzlabojumi, cik var spriest no ministra teikā, un es to ļoti atbalstu, attiecībā uz uh, manu uh, vizīti Grieķijā. Es tiešām biju ļoti iespaidots uh, no tā, kāda bija uh, ierēņu attieksme par spīti uh, ļoti saržģītiem ekonomiskiem apstākļiem. Uh, Eh, viņu darbā spārs bija ļoti pozitīvs. Tas bija ļoti iedvesmojoši, un es to esmu arī publiski teicis. Attiecībā uz lielākajām eh, šābām, bažām, mēs apmeklējām vairākus eh, aizturēšanas centrus, un tajos apstākļi nebūtu nebija ideāli un par diviem tika teiks, ka tie tiks slēgti līdz 1. aprīlim un man nav skaidrs, eh, vai eh, tas ir noticis vai nav noticis, tomēr būtu interesanti to noskaidrot. Es arī saprotu, eh, ka um, patvēruma birojas, kad mēs uh, runājām ar cilvēkiem, mēs sapratām, ka viņš īsti nefunkcionēja, bet mēs, cik es tagad sapratu, tad tagad uh, tur viss labi darbojas. Un, manuprāt, galvenā uh, problēma Grieķijā un arī citur Eiropā ir tāda, ka ir vairāk cilvēku, ir daudz eh, cilvēku, kuri, eh, kuri dzīvo neziņā par to, eh, kāds būs viņu stāvoklis. Un es vēlētos uzklausīt jūsu viedokli par to, kā jūs esnāciet šo problēmu. Šie, šie cilvēki ir reģistrēti, bet tomēr kāds ir reālais darbības plāns? Un es tiešām vēlētos uzklausīt viedokli par šo jautājumu. Paldies! Nākamais runātājs. Pirkarkungs, paldies! No sākuma eh, vēlos eh, teikt eh, to, ka mūsu vizītes laikā mēs bijām pie robežām, un Mudara kungs vadīja mūsu delegāciju, kad mēs apmeklējām Grieķiju. Mēs arī apzināmies ar situāciju, tas bija ļoti interesanti. Tomēr vēl interesantāk ir tas, ka ziņojums, kur mēs izstrādājām pēc šīs vizītes, Tas eh, tika pabeigts eh, pirms dažām dienām. Vēl nevienā citā komitejā neesmu redzējis to, ka ziņojuma izstrāde aizņem tik ilgu laiku pēc eh, vizītes. Mums ir nācies gaidīt mēnešiem ilgi, pirms šis ziņojums ir izstrādāts, un rezultāts ir tāds, ka daudzas eh, detaļas eh, ir vienkārši aizmirstas vai nav ņemtas vērā. Es domāju, ka mums tik tiešām ir viss jāpātrina šis process parlamentā. Ja ir kāds parlamenta deputāts, kurš dodas vizītē, tad nevar būt tā, ka ziņojuma eh, izstrāde aizņem vairākus mēnešus. Eh, mēs eh, arī iesniedzām savas piezīmes eh, priekšsādātāju kungam. Es nedomāju, ka šāda situācija būtu pieņemama. Attiecībā uz maniem komentāriem. Grieķijā, Grieķija bez šaubām atrodas ļoti sarežģītā situācijā. Tā tas bija un tas tā joprojām ir. Un, uh, tā nav uh, gatava lielajam, lielām cilvēku plūsmām, kuras ierodas Grieķijā. Un līdzīgi kā Mulderkungam, man tomēr ir pozitīvs iespējas par Grieķijas apņemšanos attiecībā uz šo ļoti sarežģīto situāciju, un tāpēc mans jautājums ir par investīciju ietekmi nosaprinot robežas. Mēs zinām, ka jūs ļoti labi strādājaties ar Frontex aģentūru, tomēr vai ir bijusi kāda ietekme uz kriminālajām aktivitātēm un kontrabandu? Kā ir ar kontrabandas eh, eh, ceļiem? vai ir ap, apsakotas salas, un mans eh, otrs jautājums attiecās uz patvērumu meklētājiem. Esam runājuši ar cilvēkiem, kuri atrod šajos aizturēšanas centros. Tur tādu cilvēku ir daudz, un vairums eh, no viņiem mums eh, teica, ka viņi bija nokļuvuši šajos aizturēšanas centros ekonomisku iemeslu dēļ, un ka eh, viņi nemaz nebija plānojuši pateikties patvēruma meklētāju statusam, vai situācija ir mainījusies, mainīsies un vai, vai ir pieaudzis patvēruma meklētāju skaits. Un jūs arī teicāt to, ka. Uh, cilvēki, kuri pirmo reizi piesakās patvēruma statusam, vai jūs zināt, eh, cik ilgs laiks ir nepieciešams, eh, lai viņu eh, iesniegums tiktu ņemts vērā? Un nākamā lieta. Ja šīs patvēruma meklēšanas procedūras ietvaros tiek pieņemts negatīvs lēmums, kādas ir sekas? vai šī atpakaļ uh, uzņemšana un atgriešana, vai tas uh, darbojas uh, minētajās valstīs? Priekšsēdē kungam ir izslēgts mikrofons. 10.30 ir jāsāk balsojums. Lūdzu, pieturieties pie divu minūšu runāšanas laika. Lūdzu, izsakaties precīzi un kodolīgi. Papa Nikolau kungam tiek dots vērts. Lūdzu. Nevēlos teikt daudz. Es esmu, arī esmu uh, no Grieķijas. Paldies, ministrs kungs, par jūsu runu. Jūs nedaudz pieminējāt finansējumu jautājumus. Kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz Eiropas finansējumu Grieķijai? Komisāra Malstroma ļoti bieži uzstājas šajā komitejā. Viņa parasti saka, ka ir pieejams finansējums. Un cik man ir zināms, Grieķijā ir finansējuma problēmas, kuras eh, arī ir saistīts ar Eiropas problēmām. Un tad kāda ir pašreizā situācija un kādas ir eh, gaidas no Grieķijas puses attiecībā uz Eiropas finansējumu eh, visiem šiem pasākumiem, kas ir nepieciešama, lai Eiropa izrādītu solidaritāti Grieķijai? Gijams Kundz, lūdzu. Oui, merci, le... Paldies, priekšsādātāji kungs. Uh, Centīšos runāt tiešām īsi un ātri. Es piedalījos arī šajā vizītē Grieķijā, eh, par ko mēs runājām. Es nepiekrītu Pirker kungam par eh, ziņojumu sastādīšanas ātrumu. Mēs saskarāmies ar diezgan pretrunīgi eh, veida spiedienu gan no Grieķijas puses, gan nerunāju šeit par jūsu ministriju. Uh, Mēs esam dzirdējuši par vardarbības gadījumiem, ka vēršoties pret imigrantiem noteiktos Grieķijas reģionos. Es gribētu zināt, kāda ir reālā situācija, kāda ir, cik ir šo vardarbības gadījumu pret strādājošiem imigrantiem un kā jūs risināt šīs problēmas un kādā veidā. Paldies! Paldies, Ramērā kungam, tiek tas vārds. Kundzei. Paldies, Frēstāja kungs. Paldies, ministra kungs, par sniegto informāciju. Es vēlētos jums uzdot eh, jautājumu attiecībā uz bēgļu skaitu, kuriem ir eh, piešķirts eh, patvērumā meklētāja status Grieķijā pēdējā gada laikā. Jūs minējāt 100 74 sievietes. Kad es uzturējos, kad es biju apmeklējis šos eh, aizturēšanas centrus, manuprāt, galvenā problēma bija tas, kādā veidā tika eh, risināta šīs atliktās lietas. Ir eh, jauna kopējā komiteja. Ir, bet ir 17 tūkstoši, kuriem joprojām ir nepieciešams lēmums, un ir 3000 lietas, kuras ir aizkavējušās tiesās. Eurostat ir teicis, ka tikai Francijā 96 tūkstoši Un problēma ir, protams, finansējumā, kurš ir nepieciešams. ne tikai trīs mēnešu periods ir pā, eh, paildzināts līdz sešiem mēnešiem. Tas, kā, kad šie cilvēki tiek eh, izlaisti no šiem aizturēšanas centriem, viņi tur arī nonāk atpakaļ. Un katrā ziņā tas ir arī finansējuma jautājums. Ja jūs risināt eh, šo te piemības problēmu, kaut arī, protams, problēmas arī ar Turciju, kas tiks atrisināts ar jūsu uzņemšanas centriem, ir skaidrs, ka joprojām pastāv problēmas attiecībā uz uh, Eh, to, eh, ka ir m, mm, problēmas eh, ar cilvēkiem, kuri joprojām uztur šajos aizturēšanas centros attiecībā uz manu valsti. Kāpēc šis beigas status tika tik reti piešķirts? Un tā ir atšķirība starp mums un valstīm, kuras ir ziemeļos. Tur nav jautājums par salīdzinājumu ar mūsu uh, Eh, kaimiņiem ziemeļos. Mēs sniedzam šo te bēgļa, eh, bēgļa statusu ļoti, eh, ļoti reti. Un, kad tas notiek, tad viņiem ir vieglāk pārēt uz citām valstīm. Vai dažkārt viņi paliek tajā pašā valstī? Tie ir Eurostat dati jebkurā gadījumā. Grieķijai joprojām ir eh, problēmas, un tās būs eh, grūti atrisināt. Es nezinu, vai Eiropas eh, palīdzība to atrisinās, vai arī vienkārši ir citīgāk jāstrādā. Es nezinu, vai ir pietiekami daudz apmācītu darbinieku, lai uzraudzītu cilvēkus, kuri ierodas. Un kā ir ar Turciju? Tad cilvēki, kuri ierodas Turcijā, šārs jau robežu, protams, ka citā um, jomās arī Grieķijai ir uh, citīgi jāstrādā. Tenda Felidis kungs, lūdzu. Paldies. No sākuma vēlos pateikties ministra kungam par to, ka viņš šeit ieradās. Arī vēlos pateikties par viņa ļoti uh, sirsnīgo attieksmi mūsu vizītes laikā Grieķijā. Oktobrī mēs uh, redzējām to, ka Grieķijā bija panācis ļoti labs uh, progress. Tomēr Eh, kā es eh, dzirdu šodien, tad ir panāca vēl lielāks progress, un to visu varēja apsveikt. Es uzskatu, ka ierobežojumi, kādiem bija attiecībā uz darbiniekiem eh, no trojkas, šie ierobežojumi ir atcēlti attiecībā uz jūsu dienestiem. Un tādā veidā arī jaunais patēruma dienests var labi daroties. Un es arī vēlētos pievērsties citam jautājumam. Tas mums ir ļoti svarīgs, un tas būtu jautājums par uh, šos sabiedriskās aizsardzības labumu uh, guvējiem. Pat tad, ja pastāv šādi dienesti, mēs izējām cauri visam procesam pareizi, kad uh, bēgļi uh, tiek atzīti, tad mēs viņus nevaram integrēt mūsu sabiedrībās. Uh, Un nākamajam solim vajadzētu būt tādam, ka tiek uh, eh, iest, izveidot šāda uh, pārvietošanas sistēma, un komisija ir sniegus atbildi, ka dalībvalsts nepiekrīt šādai sistēmai. Un es vēlētos jums dot jautājumu, vai padomē jūs esat uzņēmies kādas iniciatīvas, lai pārliecinātu dalībvalstis pieņemt mūsu priekšlikumu komisijai? Nāk klajā ar konkrētu priekšlikumu šādai pārvietošanas sistēmai, kura arī ļaus Eiropai e, sadalīt atbildību. Paldies! Paldies, Emeras kungam, tik dos vārds. Paldies, priekšstāja kungs, man ir tikai daži komentāri. Vēlētos uzsvērt to, ka Grieķija ir Eiropas, eh, tā Eiropas valsts, kurā ir ļoti uh, liels migrācijas spiediens. Es vēlētos arī teikt, ka eh, G Grieķija ir uh, Eiropas valsts ar visgarākajām robežām, un ir runa par um, zemes robežām, uh, un ir milzīgs arhipelāgs līdzās saucens teritorijai. un tad uh, ir robeža starp salām. Eh, Grieķija ir ļoti daudz eh, paveikusi ar savu rīcības eh, plānu. Es vēlētos arī uzsvērt to, ka Grieķijas problēma ir arī saistīta ar ļoti sarežģītu finansiālo situāciju. Un līdz ar to tas, ka tiek noteiktas Grieķijas problēmas, es vēlos teikt, ka mums ir jāizrāda solidaritāte. Ir jāizrāda solidaritāte. Tā pašā laikā arī ievērojot eh, cilvēku tiesības attiecībā uz šo atpakaļ atgriešanu. Ir jāpieturas pie cilvēktiesību principiem šajā, šo aizturēšanas centru pārvaldībā. Un mūsu vizītes eh, laikā mēs apmeklējām gandrīz visus aizturēšanas centrus situācija nekur nebija ideāla. Tā ir tiesa. E, tomēr, izrādot e, solidaritāti, mums vajadzētu izvērties no tā, ka šīs problēmas tiek turpināts. NGNC ir e, lielākais uh, ceļš, pa kuru notiek uh, migrācija uz Eiropas Savienību, un tas ir jāpatur prātā, un ar to es vēlos nobeigt savu runu. Manuprāt, ir ļoti nepieciešams šobrīd tik tiešām koncentrēties uz Frontex. Frontex vajadzētu izvērst strateģisko analīzi, tam vajadzētu līdzfinansēt eh, šo te uh, atpakaļ atgriešanu, tas jau šobrīd arī notiek. Un, uh, tiek eh, izvērsts arī vienotās eh, operācijas, tomēr vajadzētu arī atbalstīt Grieķiju. Un es domāju, ka šajā komitejā mums vajadzētu uzsvērt eh, to, ka Grieķijas situācija ir tik tiešām unikāla. Jo par spīti uh, tam, uh, eh, kā uh, eh, tiek izrādīts, uh, tiek uh, veikts, ka, ka ir milzīgs spiediens un ir finanšu problēmas, Grieķija dara visu, kas ir tās uh, spēkos, uh, lai uh, uzņemtos kādu daļu no šīs nācas, un tāpēc mums ir jāizrāda solidaritāte. Paldies! Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα ελληνικά. Γεια. Yeah. Paldies, brīnišķīgi iespēja man runāt grieķiski. Ministra kungs, esat sveicināts šeit. Paldies par jūsu prezentāciju un apsveicu jūs ar to, ka esat pieņēmuši šo optimistisko rīcības plānu migrācijas un patvērumu jautājumā. Kā mēs zinām, diemžēl problēma ir tāda, ka problēma tieši īstenošanā, nevis paša plāna sastādīšanā. Varat būt pārliecināti, ka visi parlamenta deputāti darīs visu, lai no Eiropas jūs saņemtu pietiekamu atbalstu šī plāna īstenošanā. Tāpat es vēlētos, lai jūs eh, palīdzētu mums. Mm Daži argumenti, kas šeit ir izskanējuši, varbūt pret Grieķiju, bet spāņu kolēģis runāja par nesamērīgo spiedienu, ar kur cīnās Grieķija, un es domāju, ka partneriem ir skaidrs, ka Grieķija jau nav jāsoda. Tikai tāpēc, ka tā ir valsts, kurai ir ārējā Eiropas Savienības robeža un turklāt tā atrodas briesmīgas krīzes situācijā. Mums ir nepieciešama solidaritāte, mums ir nepieciešama palīdzība, ekonomiskā palīdzība ir ļoti svarīga. Katru reizi apspriežot šos jautājumus, mēs sakam paldies komisijai par sniegto atbalstu, bet finanšu palīdzība jau nav viss, kas nepieciešams. Tiešām ir jautājums arī par morāli, par principiem, kas ir Eiropas Savienības pamatā. Un es ceru, ka mūsu partneri to spēs arī atzīt. Katru reizi, kad izsakos Eiropas parlamenta plenārsēdē, un to dara arī citi mani kolēģi. Ministra kungs, priekšsēdētāja kungs, ja atļausiet, es varbūt mazliet ilgāk eh, parunāšu, jo migrācijas pārvaldība prasa programmu, kas palīdz sekmīgi integrēt migrants kādā valstī, un lai tas varētu notikt, ir nepieciešams skaidrs juridiskais ietvars, lai būtu pārliecināti, ka tādi jautājumi kā ģimenes atkal apvienošana ir atrisināta un cilvēki, kas legāli uzturas valstī, var sekmīgi dzīvot un strādāt šai valstī. Protams, ka ģimenes jautājums varbūt nav jūsu galvenās kompetences ietvaros, bet eh, varbūt jūs varētu sniegt mums papildus informāciju. Mums būs eh, balsošana ļoti sarežģītā jautājumā, un lūdzu atstājiet, deput, eh, atstājiet ministram arī iespēju atbildēt. Intvalds kundze tālāk. Divas minūtes visiem ir atgādina. Jā, paldies. Es eh, vēlētos sveikt ministru kungu šeit un atzīmē to, cik svarīgi ir tas, ka mums ir šī iespēja apmainīties ar viedokļiem. Es domāju, ka ik viens atzīst Grieķijas īpašo situāciju, ne tikai ekonomisko situāciju, bet arī geogrāfisko situāciju. Es vēlos papildināt, ka es personīgi Uzskatu, ka Eiropas Savienība nav spējusi izrādīt Grieķijai solidaritāti daudzas jomās, bet tas jau nenozīmē, ka Grieķijai nav sava atbildība attiecībā uz atbilstošu patvēru migrācijas pārvaldību. Man ir divi jautājumi līdz ar to. Šķiet, ka jūs atbalstat sistemātisku patvērumu meklētāju aizturēšanas politiku. Nu, tā ir lieta, ko izskatās arī viena uh, partija manā valstī, Nīderlandē, atbalsta. Mums vajadzētu principiāli būt pret to. Es e, gribētu dzirdēt no jums, kāpēc tā, jūsuprāt, ir laba ideja aizturēt cilvēkus, kas nav noziedznieki, bet tikai meklē patvērumu. Otrakārt, par patvērumu meklētāju sūtīšanu atpakaļ, respektīvi neļaut viņiem šķērsot eh, Turcijas, Grieķijas, uh, robežu, ja jūs esat informēti par to, kāds ir jūsu viedoklis. Un visbeidzot, es zinu, ka šeit ir runa ne tikai par patvērumu migrāciju, man ir jautājums arī par sabiedrisko kārtību. Es nezinu, vai es drīkst uzdot. Vajadzētu pieturēties pie patvērumu un migrāciju. Varbūt, ja jums paliek laiks atbildēt, varbūt ministrs var atbildēt, ko viņi dara attiecībā uz militāriem grupējumiem un vardarbību. Kasilēji. Paldies. Tālāk nākamais runātājs Kelers kundze. Eh, paldies eh, par to, ka man bija iespēja izteikties. Eh, man interesē jūsu izteikums par patvērumu sistēmu, kad tā tiek izmantota. Nu, man tas mazliet izbrīna, ja sistēma ir tikko izveidota Mēs, kas zaļie, bijām Atēnās, citās vietās un eh, citos aizturēšanas centros, tur cilvēki eh, nevarēja pieteikties patvērumam, eh, tas, tās ir tiesības, un patvērumu meklētājiem nebija iespējas uzreiz pieteikties, mēs to esam pārliecinājušies. Es ceru, ka jūs ciniskā atbilde nu, būs ar kaut kādu paskaidrojumu paskaroties e, uz šo jauno patvērumu sistēmu, vai ir kādas problēmas saistībā ar trojku arī, un cik šobrīd ilgi ir nepieciešams patvērumu pieteikumu iesniegšanai un saņemšanai, tātad pirmā atbilde, kad tiek sniegta. Jūs sacījāt, ka strādājat pie šīm e, neatrisinātajām lietām, vēl neizskatītajām. 70 tūkstošu lietu jau ir izskatītu, un tikpat daudz tiks izskatīts līdz augustam. Kādā veidā jūs to nodrošināsiet e, pie reizes, ievērojot visu patvērumu meklētāju tiesības? Un par atzīšanas lik, šo procentuālo apmēru kopienas tiesa arī um, norādīja, ka ir praktiski nulle vai gan izneviens e, patvēru meklētājs netiek atzīts par bēgli Grieķijā, vai tā nav problēma tomēr, ko jūs varētu teikt? Un mēs jums rakstījām jau arī novembrī mūsu grieķu kolēģi, tāpat arī es, par situāciju Grieķijā, tā skaitā e, attiecībā uz situāciju aizturēšanas centros e, Ehm, neesam saņemuši atbildi. Jakolīno kungs tālāk. Jā, paldies priekšsarētāji. Es centīšos izteikties īsi. Vispirms vēlos atzinīgi novērtēt Grieķijas ministra pro, minēto progresu. Ehm, svarīgi, protams, ir dzirdēt šo rēģēšanas laiku un, un situāciju ar nepilngadīgām personām bez pavadīšanas. Un eh, kā Itālijas delegācijas pārstāvi, mēs, eh, mēs nepiekritām, nepiekrita arī Grieķijas delegācija, jo nav solidaritātes, nav šī sloga dalīšanas. Un tā ir viena no lietām, ko mēs tiešām vēlamies eh, tieši migrācijas jomā. Mēs uzskatām, ka visām dalību valstīm ir jābūt šajā izvietošanas programmā, lai skartas nebūtu tikai Grieķijas un Itālijas valstis, kas saskarās ar milzīgu migrācijas plūsmu. Protams, ka ir Frontex eh, rīcības plāns, kurā ir pausts atbalsts un tiek sniegts atbalsts šīm valstīm, tā skaitā Grieķijai. Mums, protams, ir jāatzīst arī milzīgās pūles, ko pielikus Grieķijas valdība šai jomā. Grieķijā vēl, protams, arī ir šī problēma ar saistībā ar Egejas jūru. Uh, un vidusjūru, protams, tā kā ir nepieciešami Eiropas e, mehānismi, kurus var izmantot. Paldies! Nākamais runātais lūdzu. Paldies, saka Bronskungs. Pašreizējais, e, pašreizējais kavējumi e, izsniegt ceļošanas dokumentus savas valsts iedzīvotājiem, protams, nozīmē tikai to, ka tādējādi tiek sūtīts e, signāls, ka ja būs nelegāli migranti, tad e, viņiem būs vai nu iespējams noraidīt viņus, vai viņi varēs uzkavēties un gaidīt dokumentus, kas tāpat nekad ne, ne, netiks izsniegti, kas nozīmē mēnešiem un pat gadiem varbūt potenciāli tiesas prāvus. Tad varbūt e, nav obligāti atrasties apcietinājumā, gaidot savas lietas izskatīšanu. Un Līdz ar to arvien vairāk valstis cenšas, eh, vairāk valstu pilsoņi joprojām cenšas eh, meklēt laimi un meklēt patvērumu. Es domāju, ka starptautiskajām organizācijām vajadzētu saukt eh, vainīgās valstis arī un rīkoties. Un Grieķija un tās citas valstis, kas piespēdu kārtā kļūst par uh, Eh, mītnes valstīm šiem cilvēkiem ir jāsniedz visi iespējamā atbildība un nedrīkst atteikt šos cilvēkus atgriezt valstī ar vai bez ceļošanas dokumentiem. Grieķija saskarās ar neatrisinām problēmu Eiropas Savienības un citu startautisko ierobežojumu ietvaros. Eh, tā ir daļa no problēmas, no šiem ierobežojumiem ir jāatbrīvojas šobrīd par 96,8% samazināt migrācijas plūsmu. Tikai 5000 vietas ir e, šis palielinājums e, aizturēšanas centros. Diemžēl šo e, problēmu nevar atrisināt pašreizējā situācija Eiropas Savienībā, tīpaši ņemot vērā Grieķijas ekonomikas politiku, kuru grauj taupības pasākumi, kurus uzspiež Eiropas Savienība, un līdzīgā veidā arī valsts stabilitāti apdraud tāda iejaukušās, iejaucošās e, imigrācijas politika. Paldies! Čokarus kundze, lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji. Ministra kungs, esmu mazliet nobažījusies līdzīgi kā citi kolēģi Tīpaši tādēļ, ka īstenojot Dublin 2, radīsies milzīgas problēmas migrantu ieceļošanas vietās, šajos šķērsošanas punktos. Un vēlējos noskaidrot, vai pasākumi sloga sadalīšanai ir sasaistīti ar atpakaļ uzņemšanas uh, līgumiem. Tātad cilvēks ir uz Kiprā, piemēram, Maltā, Grieķijā. Varbūt šādi var risināt uh, uh situāciju ar viņiem un sadalīt godprātīgāk šo slogu. Krisogolos kungs tālāk. Ministra kungs, paldies, ka ieradāties šorīt. Eiropai noteikti ir jāparāda lielāka solidaritāte, bet arī Grieķijai ir jādara pašai visiespējamais cīņai ar šīm problēmām. Kopā ar kolēģiem no zaļajiem, ieskaitot Hārmas kungu, mēs devāmies uz vienu no aizturēšanas centriem Grieķijā. Un uh, Es to vēlējos eh, to saukt par uzņemšanu centru, nevis aizturēšanas centru, bet redzot, kā tur lietas ir organizētas, es drīzāk tiešām to saukt par aizturēšanas centru. Cilvēki, kas bija saskārušies ar spīdzināšanu pagātnē un pabijuši jau tagad vairāk kā astoņas mēnešus šajā centrā. Un savā ziņā viņi atkal un atkal izdzīvojuši šo briesmīgo pieredzi, kas viņiem ir bijusi agrāk. Vēl kāds cilvēks, ar kuru mēs runājām, viņam bija māsa, kur ir saņēmusi Spānijas uzturēšanās atļauju, bet nevarēja dzīvot kopā ar savu brāli, kurš astoņus mēnešus uzturēs uz, šajā aizturēšanas centrā. Viņš bija ieradies no Irānas un e, iesniedz patvērumu pieteikumu, bet viņa lieta vēl nebija izskatīta. Tāpat ir arī atsevišķi centrs nepilngadīgām personām, kur ir cilvēki no Albānijas, piemēram, 17,5 gadu, kas Grieķijā uzturas gandrīz visu savu dzīvi. Viņš arī skolu ir apmeklējis Grieķijā. Un praktiski izņemot vienu gadu, lielāko daļu no dzīves pavadījis Grieķijā, bet arī viņam ir jādzīvo šajā aizturēšanas centrā. Lielam cilvēku skaitam jau ir 6 vai 7 gadi pavadīja Grieķijai, bet joprojām viņi dzīvo eh, šajā aizturšanas centrā. Paldies, nākamais runājas lūdzu izteikties īsi. Jā, paldies, esat sveicināti, ministra kungs. Mans jautājums ir par solidaritāti, sociālo solidaritāti. Ir milzīgs migrācijas plūsmas spiediens Grieķijā un uz Eiropas dienvidu eh, daļu un vidusjūras daļu kopumā, un šo spiedienu vajadzētu uh, taisnīgi un godīgi sadalīt solidārā veidā ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs cenšamies e, cīnīties ar nelegālo migrāciju un apzināmies, ka Eiropas dienvidi cieši ļoti lielā mērā no šīs piediena papildus ekonomiskai krīzē vēl. Mans jautājums ir par Grieķiju un Turciju. Turcija ir kā uh, piekļuvis punkts no nelegāliem migrantiem, kas caur Ebrosu tālāk nokļūst Grieķijā. Ko jūs varat darīt šajā situācijā? Protams, ka ir Frontex aģentūra, kurai vajadzētu jums palīdzēt, bet kā mēs varam Eiropas Savienībā sniegt lielāku atbalstu Grieķijai? Un visbeidzot, man patīk šī ideja ar tādu Eiropas aizsardzības mehānismu vidusjūras reģionu un vispār Eiropas dienvidu valstīm, jo viņi saskarās ar citiem eh, spiedienu apmēriem, salīdzinot ar citām Eiropas un Izraēla valstīm. Paldies, paldies, dārgie kolēģi, lūdzu, uzvedieties klusi telpā, jo jādod iespēju Grieķijas ministram atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Solidaritāte tik pieminēta. Protams, kā daudzi deputāti ir izrādījuši interesi vēlos eh, pievienot arī savu personīgo līdzjūtību, varētu teikt, ar šo situāciju, ar Eiropas Savienības ārējo robežu, kas ir Grieķijas valdības atbildība. Un tad lūdzu, ministra kungs, lūdzu eh, mūsu balsošana ir Eh, paredzēt 10.30, bet eh, ministra kungam ir jādod iespēja atbildēt uz viņam uzdotiem jautājumiem. Lūdzu, ministra kungs. Okay. So we, first of all, again... Vispirms ļaujiet pateikt paldies Libe komitējai par to, ka devāt man iespēju apmainīties ar viedokļiem, un es ceru, ka šis ļoti svarīgais jautājums svarīgs ne tikai Grieķijai, bet arī visai Eiropai kopumā. Es labprātāk būtu atbildējis uz katru jautājumu individuāli, bet ļaujiet man tad laika ierobežojumu dēļ apvienot vairākus jautājumus. Pagājušā gada janvārī mēs apsolījām Eiropas Savienībai rīcības plānu. Tātad tas nozīmē, ka ir uzņemšanas centrs, tas ir izveidots un strādā, patvērum centrs ir izveidots un strādā. Tāpat arī atbilstošo iestādes izveidots, arī attiecīgā atpakaļ sūtīšanas politika ir izveidota un darbojas. Man jautāja Mulder kungs, un citi kol kolēģi šai komitejā, š, šīs komitejas apmeklētie centri, kas bija iepriekš izveidoti, tie Elinikon centrs un citi, viņi ir aizvērti. Lielākā daļa no viņiem ir likvidēta, un arī jaunais Elinikas centrs līdz 13. gadu beigām tiks aizvērts. par vecajām patvērumu lietām, kas joprojām nav izskatītas. Tā tad ir daļa, kuras vairs ne, nav intereses pašiem pieteicējiem izskatīties. Startautiskās aizsardzības piešķiršanas apjoms ir 25,28% lielumā. Attiecībā uz Turciju man jāsaka, ka Turcija cenšas mainīties, bet no otras puses mēs nesaņemam to atbalstu līmeni, kur gaidījām. 2012. gadā mēs iesniedzām Turcijai 25 tūkstošu lūgums par atpakaļ uzņemšanu, un tikai 113, atkārto šoreiz, 113 personas tika uzņemts atpakaļ. Protams, ka mēs šobrīd saskaramies ar finanšu grūtībām. Nosaukšu skaitļus. Es arī elektroniski nosūtīšu kopiju šai komitejai, lai mums būtu pieejams šis, bet kopējās izmaksas jaunajam plānam ir gan 500 miljonu eiro gadā. No tā 250 miljonu gandrīz tiek nodrošināta no Grieķijas budžeta. Eiropas līdzfinansējums ir 178 miljonu eiro. Mēs esam pateicīgi, bet tas ir mazāk nekā pati Grieķija iegulda migrācijas pārvaldības jomā šajā Grieķijas vēsturē vistraģiskākajā ekonomiskajā situācijā un pietrūkst vēl 79 miljonu. Es jau runāju ar komisiju, un kom, ar komisiju, un komisija ierosina iztērēt visus pieejamos fondus, un tad komisija ierosina ķerties pie struktūra fondiem, bet, kā jūs zinat, struktūra fondi tiek piešķirti u, uz uh, konkrētiem principiem, un mums ir grūti izmantot līdzekļus, kas paredzēti neaizsargātām grupām, lai uh, varētu to piesaistīt migrācijas jomā, bet katrā, katrā ziņā pašreizies finansējums nav pieteikams. Un tagad uzsvēršu svarīgākos jautājumus - pārvietošanu. Dāmas un kungi, lai, lai ko mēs arī darītu, tas mums ir jāapsvērš savā starpā, kā Eiropiešiem, bet nu, ir jāsaprot, ka dažiem cilvēkiem ir tomēr jāpārceļas citurien. Mūsu valstī ir desmit miljoni iedzīvotāji. Mēs nevaram absorbēt 500, 600, 700 migrants. Arī Vācija nevar absorbēt 10 miljonus nelegālus migrants. Mums ir nepieciešams, lai Eiropa skaidri saskatītu šo problēmu un uh, noskaidrot, kas, ir, uh, kas īsti ir ar šo jautājumu, kur jau sen vajadzēja atrasināt. Priekšsēdētāji kungs, liels paldies par to, ka devāt uh, mums iespēju uh, apmainīties ar viedokļiem. Priekšsēdētājs, jā, paldies! ka varējāt ierasties, izskaidrot stratēģiju, rīcības plānu. Paldies jums par to! And as we said, Un, kā jau es sacīju jums iepriekš, mums ir balsošana paredzēta, lūdzu sagatavoties, balsot. Lūdzu, vispirms sagatavojiet elektronisko karteņu. Pārliecinieties, kā katram ir viņa vai viņas balsošanas kartīte. Un kā esat gatavi to lietot.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 Get ready for the vote, please. Lūdzu, sagatavoties balsošanai, dārgie kolēģi, dāmas un kungi. Sagatavoties balsošanai. Ieņemiet savas vietas, sagatavojiet kartiņas. Morvai kundze, jautājums par reglamentu. Jā, es vēlētos uzdot jautājumu ungāru valodā. Vakar 11.30 vakarā mēs saņēmām daļu no balsošanas sarakstiem, kur būtu pras, vajadzīgs vismaz diena, lai to vispār apstrādātu un saprast. Šorīt 9.30 no rīta mēs saņemam vēl papildus uzdevumus saistībā ar balsošanu, kamēr mēs strādājam citā komitejā. Bet tavarešs ziņojums, kur tiek mācīts Ungārijai, kas ir demokrātija 61. Eh, saskaņā ar 61. pāntu likumdošanai ir nepieciešams atbilstošs laiks, tad kā var saskaņot šīs divas prakses, kā parlaments var mācīt Ungārijas eh, valstī vai parlamentam, kas ir eh, demokrātija un ko jūs darīsiet, lai izvairīties no šīs situācijas. Otrs jautājums, tā kā mēs apspriedam tavarešu ziņojumu esmu uzzinājusi, cik svarīga ir eh, vārda brīvība un vēlos paust savu viedokli par to, ka Eiropas Savienība kļūst par diktatūru. Un parasti tad ir šis tas brīdis, kad apkalpošais personāls ierodas savākt eh, šos eh, simbolus, bet es vēlos izmantot šo uh, Ungārijas nacionālos uh, simbolu, lai atspoguļotu vārdu brīvību, bet jeb arī šeit būs dubultie standarti. Jūs esat fašisti, dārgie kungi. Ja kāds vicina Ungārijas uh, karogu, tad viņš tiek dēvēts par fašistu. Es to nepieņemu. Priekšsēdētājs, nē, jo tas nav regla, jautājums par reglamentu. Jums, jums vairs nav vārds, jūs, jūs ner, nerunājat par reglamentu. Es, šis nav jūsu cirks, saka priekšsarētājs, ķeramies pie balsošanas. Izskatīsim situāciju par pamatiesībām. Ķersimies pie sarežģītas balsošanas, līdz ar to lūdzu koncentrēties uz notegušo procedūru. Referents ir gatavs. Mums jāņem vērā, ka laiks tiešām trūkst, ir tiešām centieni panākt kompromisus ar referentiem, ēnu referentiem. Varbūt Tavareša kungs vēlētos izmantot minūti pirms ķerties pie balsošanas. Ja nē, tad ķeramies reiz Tavareša kungs. Vēlaties izteikt komentārus par kompromisiem? Jā, pavisam īsi. Vēlos pateikties visām politiskajām grupām, kas strādāja pie šiem kompromisiem. Un darba apjomu, ko esam paveikuši šajā laikā, un trīs notikumi, kas pavisam neseni bijuši, tie vēl nav pilnībā atspoguļot šeit. Pirmkārt, Venecijas komisijas oficiālais viedoklis, kas nāca klajā pirms divām dienām, kurā tiek aicināts uh, Ungārijas valdība atsauca ar to grozījumu konstitūcijai, eh, Navipilāja kundzes eh, paziņojums, kas ir ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos, kas eh, vairāk vai mazāk sacīja to pašu, ko Venecijas komisija, un kā atceraties iepriekšējās debatēs, es aicināju Ungārijas valdību sniegt mums oficiālu tulkojumu valsts drošības likumam jaunajam, jo tur ir vairāk jautājumu, kas rada bažas kas, piemēram, eh, būtu normas, kas eh, neļautu tiesnešus izsakot, noklausīties, un tas rada zināmas bažas. Šāds tulkojums joprojām nav sniegts, bet mēs strādāsim neatkarīgi no tā, vai tulkojums tiek nodrošināts vai nē, un tas arī tiks atspoguļots eh, ziņojumā plenārsēdē. Un visbeidzot vēlos pateikties visiem Ungārijas iedzīvotājiem, kas ir rakstījuši man. Uh, Es esmu atbildējis daļai e, no viņiem, daži no viņiem ir atbildējuši uz manām atbildēm, tādējādi ar cieņu pilnā dialogā mēs daudz ko arī pārunājam, un to arī vajadzētu tā uztvert, ka jebkura iedzīvotāja Eiropas Savienībā pamatiesības ir visu Eiropas Savienības iedzīvotāju pamatiesību jautājums. Sāksim balsot priekšsētē. Paldies! Be... Paldies par šo skaidrojumu. Tagad mums būtu jā koncentrējas uz balsošanu, kas būs ilga, tā šķiet. Kas te notiek zālē? Of course, of course, of course, of course, this, this, this cannot happen. This situation here. Tāda situācija ir nepieļaujama. Lūdzu, tehniskie darbinieki apturiet šo cirkus izrādi. Tas nav cirks, mēs esam Eiropas parlamentā. Jums būtu jāzina, kā ir jāuzvedas Eiropas parlamentā. Šāda rīcība ir nepieļaujama, saka priekšsēdētājs. Lūdzu, tehniskie darbinieki, pārtrauciet šo cirka izrādi un koncentrēsimies kolēģi uz balsošanu. Mums ir jābalso daudzi grozījumi un kompromisi, un tas prasīs daudz laika. Un par atsevišķiem punktiem būs jābalso atsevišķi par spīti kompromisiem. Vikstrēms kundzei vārds. Priekšsēdētāji kungs. Šī ir komitejas darba sēde. Mums ir jāpāriet pie balsošanas. Mūs tiešām ļoti sāpina tas, ka šādas izdarības notiek šai zālē. Mēs šajā brīdī, kad mūsu pārraida, mūsu pārraida internetā mūsu sēdi šāda uzvedība ir absolūti nepieņemama. Mums vajadzētu uh, atbrīvot telpu no šādām personām, priekšsēdētājs. Nē, tas ir tiešām nepieļaujami. Mēs tagad balsojam, darīsim to cienīgi. Un uh, mums ir jā, jāciena visi mūsu deputāti, jārespektē viņi. Tātad tagad Balsosim. Pēdējā brīža piezīme 250. grozījums atkrīt, ja 9. Groz, 9. kompromiss tiek A pieņemts, 368 un 367 atkrīt, ja 24. kompromiss tiek pieņemts, 395. neatkrīt, ja 18. kompromiss tiek pieņemts un 154. grozījums atkrīt, ja 41. kompromiss ir pieņemts. Tie bija mani pēdējā brīža paziņojumi pirms balsošanas. Vai jūs vēl vēlaties kāds kaut ko teikt? Nē, labi, tad pārējām pie balsošanas. Uh, Pirmais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Otrais punkts, kas par 195. grozījums šeit ir domāts. Kas par pret atturas pieņemts. Trešais Trešais punkts 197, 198, 199. Nē. Tātad tikai 97, 98. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Trešais punkts. Balsojam elektroniski. P plus 1. Paragraph 3. What? One EPP too much. Excuse me. What is... Viens no tautas partijas grupas balso par daudz šeit. Es nesaprotu, kāda problēma. Tā 197. un 198. grozījums trešajām punktām. Tagad balsojam. Viens deputāts tautas partijas grupā ir par daudz. 197. grozījums attiec uz otro punktu, saka deputāti no zāles. Nē, saka priekšsēdētājs, mēs balsojam tagad par trešo punktu, par 197. un 198. grozījumu. Uh, Mr. Chairman, if I may. Priekšsēdētāji kungs ar jūsu atļauju. Par... Tagad balsojam par 195. grozījumu otrajām punktām, pirms balsojam par manis iepriekš nosauktajiem diviem grozījumiem. Tātad balsojam par 195. grozījumu otrajām punktām. Kas ir par? Kas ir pret? Atturas pieņemts. Tagad pārējām pie trešā punkta. 100. Jā, es priekšsēdētāji kungs, man ir tāds uh, ierosinājums. Nesauciet punktus, runājiet par grozījumiem. Tas mums palīdzētu vieglāk uh, nobalsot. Tātad es tiešām uh, saukšu grozījumu numurs 197 un 198. Kas par? Kas pret? Atturas, manuprāt, noraidīts. 199. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 200, kas par pret atturas noraidīts. 201, 202 ir identiski, kas par šiem, kas pret, kas atturas pieņēmts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 206. grozījums, kas par pret Pārbaudīsim balsojot elektroniski par 208 grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Eh, Eiropas Tautas partijas grupā ir divi deputāti par daudz, kas piedalās šajā balsojumā. Tātad atskaitām divas balsas no Tautas partijas grupas. Kāds rezultāts? Nav vēl atskaitīts šīs divas liekās balsas Tautas partijas grupai. Lūdzu, izdariet to, vai kaut ko var izdarīt. 39 ir pār, 16 ir pretā, tad grozījums ir pieņemts. Tagad balsojam blokā no 208 līdz 211. Kas ir par? Pret. Atturas noraidīti. Trešais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 213. Kas par? pret atturas noraidīts. 2014. un 214. 15. kopā kas par pret atturas pieņemti. Ceturtais kompromiss kas par pret atturas pieņemts. 220. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 223. kas par pret atturas noraidīts. 222. kas par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 227. kas par pret pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 234. kas par pret atturas pie, noraidīts. 236 līdz 238, nē, es atvainojos. 235, 236, 237, 238, visi šie grozījumi kopā. Kas par? Pret, atturas, noraidīti. 239, kas par? Pret, atturas, pieņemts. 240. Nē, tas atkrīt. Septītais kompromiss. Kas par pret atturas pieņemts? Astotais kompromiss. Kas par pret atturas pieņemts? Devītais kompromiss. Kas par pret atturas pieņemts? 250. atkrīt, un tagad 251. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 253. kas par pret atturas noraidīts. 254. kas par pret atturas pieņemts. Nē, nē, es kļūdījos, šis grozījums ir noraidīts. Noraidīts. Bija vairāk uh, roku pacelts pret nekā par. Nu, labi, pārbaudīsim balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Jā, 26 ir par un 31 ir pret, tā tad noraidīts. Desmitais kompromiss, kas par? Pret, atturas, pieņemts. 257, 258, 259, šie grozījumi kopā, kas par? Pret, atturas noraidīti. 260, kas par? Pret, atturas noraidīts, 261. kas par pret atturas noraidīts, 263. kas par pret atturas noraidīts, 264. grozījums ir atsaukts, nē, 62. ir atsaukts. Jā, jā, labi. Mēs nobalstojām, noraidījām 263. grozījumu. Nu labi, pārbaudīsim balsojot elektroniski par 263. grozījumu. Beidzam balsot. Trīsdesmit viens pret un 24 par, tātad grozījums noraidīts. 264. grozījums, kas par, pret, atturas noraidīts. 265. kas par, pret, atturas noraidīts. 266. kas par, pret, atturas noraidīts. 267. kas par, pret, atturas noraidīts 11. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts 272. kas par pret atturas noraidīts 273. kas par pret atturas noraidīts 274. kas par pret atturas pieņemts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 atturas pieņemts, 280. par pret atturas pieņemts, 281. par pret atturas noraidīts, 13. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts, 284. kas par pret atturas pieņemts, 14. kompromiss par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 288. kas par pret atturas noraidīts. 290. kas par pret atturas noraidīts. 289. kas par pret nav skaidrs rezultāts. Nav skaidrs rezultāts. Tātad mēs balsojam par 289. grozījumu, balsojam elektroniski. Tautas partijas grupai viens plus. Labi, beidzam balsot. Skaidri redzams, ka noraidīts. Vienkārši jūs necēlāt rokas, kolēģi, un nebija skaidrs rezultāts. 292. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 293. par pret. Atturas noraid. 294. kas par pret atturas noraidīts. 15. Uh, kompromiss. Nē, Labi, pārbaudīsim elektroniski rezultātu balsojot par 294. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 par un 31 pret, tātad noraidīts. Tagad 15. kompromiss. Kas par pret atturas pieņemts? 298. kas par pret atturas noraidīts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 305. kas par pret atturas noraidīts. 307. kas par pret atturs pieņemts, 18. kompromiss par pret atturas pieņemts, 310. kas par pret atturas noraidīts, 311. par pret atturas noraidīts, 312. kas par pret atturas noraidīts, atturas noraidīts. 313. Jā, bija jābalso kopā ar 312. Es atvainojos. Tagad 314. Kas par? 314 un 315 kopā. Kas par? Pret. Atturas noraidīti. Tagad 316. kas par pret atturas noraidīts. 19. kompromiss. Nu labi, pārbaudīsim elektroniski. Rezultātu balsojam par 316. grozījumu. Beidzam balsot. 23 pār un 31 pretā, tad noraidīts pārējiem pie 19. kompromisa par pret atturas pieņemts. Tagad 317. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Nu, labi. Vai jāpārbauda rezultāts? Nu, labi, 317. grozījums. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 23 pār 33 pret, tātad noraidīts. Tagad 318. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 320. kas par pret atturas noraidīts. 321. kas par pret atturas noraidīts. tā, tā, tā tas atkrīt, ja kompromiss pieņemts, jā? Ja? 321. Jūs vēlaties to pārbalsot? Labi, balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Tātad beidzam balsot un bija pilnīgi skaidrs, ka noraidīts ar lielu balsu vairākumu. 324. grozījums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 atturas pieņemts. 327. par pret atturas noraidīts. 329. par pret. Nav skaidrs rezultāts. Balsosim elektroniski, jā. Tad šeit daudz atturās. Tātad balsosim 329. grozījums. Sākam balsot. Nu, kāds rezultāts mums ir? Divdesmit seši par, sešpadsmit pret un sešpadsmit atturas. Tātad pieņemt šis grozījums. 330. tagad. Nē, tas par to nav jābalso. 335. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 21. kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 338. par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad 366. grozījums. Nē, tas atkrīt. Ā, tas ir atkrits jau, atvainojos, nepareizi nosaucu. Tagad 368. grozījums otrā daļa, kas joprojām ir jābalso. Kas par otro daļu? Pret. Atturas noraidīta otrā daļa. 375. grozījums. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 376. kas par? Pret atturas noraidīts, 377. kas par pret atturas noraidīts, 378. par pret atturas noraidīts, 379. par pret atturas pieņēmts, 25. kompromiss par pret atturas pieņēmts, Tagad 25. kompromiss. Ā, nē, balsosim vēlreiz elektroniski par 25. kompromisu. Beidzam balsot. 33 pār un 23 pret pieņemts. Tagad 395. grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Tagad pārējām pie 449. grozījuma. Tātad 449. Par to joprojām ir jābalso, un tas ir mans grozījums. Kas par? Jā, es saprotu, ko vēlties teikt, Engelkungs, tātad kas pret, atturas, pieņemts. Nu labi, pārbaudīsim, balsojot elektroniski par 449. grozījumu. Beidzam balsot. Trīsdesmit par un divdesmit astoņi pret. Pieņemts, protams, ar nelielu balsu vairākumu, bet pieņemts. 488. grozījuma otrā daļa. Vai at, esat atraduši, to pašķiriet uz priekšu. Jā, šeit ir divas daļas, jābalso par otro daļu. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīta. 500. grozījums. Nu labi, pārbaudīsim. Uh, balsojot par 488. grozījumu otro daļu elektroniski. Tagad beidzam balsot. Beidzam, beidzam balsot. 15 par un 41 pret. 500. grozījums, kas par, kas pret, atturas noraidīts. 26. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 503. kas par pret atturas noraidīts. Mm. 504. kas par pret atturas noraidīts. 505. kas par pret atturas noraidīts atturas noraidīts. 27. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 28. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Tagad pārējām pie 522. grozījuma, nē, nē, 519. Jā, tad, tad jābalso vēl par 519. grozījumu. Vai esat to atraduši? Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. Tagad 521. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. Nu, labi, pārbalsosim. Balsojam elektroniski par 521. grozījumu. Beidzam balstot. 12 par un 43 pret. Noraidīts. 522. kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 523. par? Vēlaties vēlreiz pārbaudīt rezultātu labi, balsojam par 522 vai arī skaitīsim. Skaitīsim. Nu, kāds rezultāts mums ir elektroniski? Beidzam balsot. Tātad 12 par un 42 pret. Tātad noraidīts. 523. Kas par? pret, atturas pieņemts. Nu, labi, balsosim elektroniski, pārbaudīsim rezultātu. 523. Beidzam balsot. 31 par un 27 pret. Tātad pieņemts. 525. tagad. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 527. par pret atturas noraidīts. 29. kompromiss par pret atturas pieņemts. 29. kompromiss labi, pārbaudīsim balsojot elektroniski rezultātu. Beidzam balsot. 35 balsis pār 22 pret, tātad pieņemts. Tagad 30. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 42. kompromiss, nu labi, pārbaudīsim rezultātu. 30. kompromisam balsēm elektroniski. Beidzam balsot. 33 par un 21 pret 3 atturās. Tātad pieņemts. Tagad balstojam par 42. kompromisu. Kas par? Pret. Šoreiz rezultāts tiešām nav skaidrs, varbūt, ka noraidīts, bet, nu, pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Beidzām balstot. Beidzam 30 par, 27 pret, pieņems ar nelielu balsu vairākumu. 5, 4, 9 par, pret, atturs, noraidīts. 5, 5, 0 par, pret, atturs, Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Liekas, ka balsojums būs ārkārtīgi cieši. 5-5-0 sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. 27 pār 30 pret noraidīts. 5-5-1 par pret. Atturas pieņemts. Man teica, ka nē, tomēr tas netiek atsaukts. Tas tomēr neatkrīt, tas tika pieņemts. Un tagad par ievilkumiem un apsvērumiem. Apsvērumiem un ievilkumiem atkārto priekšsēdētājs vēlreiz. We did. We did vote and was adopted. We did vote on 550. Mēs taču balsojām par 551. Un tagad pārējām pie apsvērumiem un ievilkumiem. Pirmais, par ko mums ir jābalso, ir septītais grozējums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Astotais grozējums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais grozējums par. Pret. Atturas Noraidīts. Desmitais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Vienpadsmit par. Pret. Abstentions rejected. Noraidīts. 13. par pret Nav skaidrs. Pārbaudīsim 13. grozījumu elektroniski. Jūs neceļat rokas pietiekam cītīgi. Lūdzu, sākam balsot par 13. 39 pār 17 pret pieņemts ar lielu balsu vairākumu. 14. pār pret atturs noraidīts. 15 pār pret atturs noraidīts. 16 un 17 kopā. Ak, labi, pārbaudam 15 elektroniski. Lūdzu, sākam balsot par 15. Beidzam balsot. 36 pār 22 pret pieņēmts. Jā, es atvainojos, Veržāt kundze. 16 un 17 kopā. Par, pret, atturs, pieņemts. 31. kompromis par, pret, atturs, pieņemts. 19 un 20 kopā par, pret, atturs, noraidīts.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 59 par. Ak, nē, nē, saka prieksēdētājs atvainošana, piedošana, 35. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts, 63 par, pret, atturs, pieņemts, kompromiss. Ak, atvainošana, vēlreiz saka prieksēdētājs, mēs tomēr pārlecām pāri Engela kunga grozījumam 62. Kurš par 62? Ak, nē, tas atkrīt, saka publika. I'm, um, I'm sorry, Mr. Engela, was Mr. Es atvainojos, Engela kungs, es atvainojos. Man te nepareizi saka priekšā. Mēs tātad nobalsojām par 63. jau nobalsojām. Tas nozīmē, Labi, pārbaudam 63. grozījumu elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Par 63.42 par 15 pret pieņemts. 36. kompromiss par pret atturs pieņemts. 69 par pret atturs noraidīts. 70 par pret pret, atturs, pieņemts. Tagad 37 par, pret, atturs, pieņemts. 76 par, pret, atturs, pieņemts. 38 par, pret, atturs, pieņemts. 81 par pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 82, saka priekšsēdētājs, 82, ak nē, tas atkrīt, saka priekšsēdētājs. Atvainošana, piedošana, 82. grozījums par pret, atturas, noraidīts, un tagad 39. kompromiss par pret, atturas, pieņemts. 88 par pret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 pret atturas pieņemts, 95 par pret atturas noraidīts, 96 par, nē, tas atkrīt, ak, nē, tomēr balsojam, saka priekšsēdētājs 96 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 40 par pret atturas pieņemts.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 pret atturas noraidīts 147 par pret atturas pieņemts 148 par pret atturas noraidīts 149 par pret. Pārbaudīsim 149. Sākam balsot elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. 26 pār 31 pret noraidīts. 151 par. Pret atturas pieņemts. 152 par. Pret atturas noraidīts. Kompromiss 41 par. Pret atturas pieņemts.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 atturs noraidīts, 174 par pret, atturs noraidīts, 175 par pret, atturs noraidīts, 176, 8. Vai 176 tomēr, saka priekšsēdētājs. Man tāda vispār nav balsošanas sarakstā. Man tāda nav. Bet balsojam par 178. Par Man nav tāda balsošanas sarakstā. Mums ir problēma, jo sociāli demokrāta grupai nav 176. grozījuma vispār balsošanas sarakstos. Tātad, visticamākais, ka tas ir izzudis mistiskā kārtā no balsošanas saraksta. Jebkurā gadījumā Tas ir balsojums grozējums, tas ir Kingas Gāles un Laslo Šurjana grozējums. Vēlaties, lai es to nolasu? Vai būtu labi, ja es to nolasītu? No, listen, listen, listen. The... Tātad, kāds ir šī grozījuma nolūks, ir svītrot sekojošo punktu. Venecijas komisijas lēmums bla bla bla 19. martā, kurā runa iet par reliģijas brīvību un par eh, baznīcas brīvību un par to ierobežošanu Ungārijā. Tātad runa iet uz atsauc uz Venecijas komisijas lēmumu. Labi, tad balsosim, nepārliksim pāri. Par? pret, pret noraidīt šis 176. 177. Tieši tāda pati situācija. Tas ir Engela kunga ziņojums, un arī tas ir svītrojums par sekojušu paragrāfu. Tā kā pēc baznīcas likuma noteikuma ar atpakaļējošu spēku stāšanās spēkā vairāk nekā 300 reģistrētu baznīcu zaudēja baznīcas juridisko statusu. Šis punkts Engela kungs ir ierosinājis to svītrot, un tas ir 177. grozījums. Balsosim? Kurš par? Pret? Atturs? Noraidīts.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 82 un 83 ir vienādi, bet mēs balsojam par 184 par. Pret, atturas, pieņēmts. 185 par. Pret, atturas, noraidīts. 186 par. Vai neatvainojos? 188 par. Pret, atturas noraidīts. 189 par pret atturas noraidīts. 190 par pret atturas noraidīts. Un 191 par ak nē, atvainojos, atvainojos, nebalsojam. Un tagad galīgais balsojums elektroniski. Paldies par jūsu pacietību un izpratni. Nemaz nebija tik viegli balsot par šo dosjē. Esmu pārliecināts, uh, ka jūs jau manījāt, cik eh, kumburaini mums gāja. Ir pārāk daudz EPP kolēģi, kas no EPP balso pa daudz. Nebūs tā, ka jūs balsojat pārāk daudz, EPP ir par daudz. Vēl pa daudz viens EPP, vēl pa daudz viens tagad ir labi. Paldies! Sākam balsot par visu ziņojumu kopumā. Beidzam balsot. 31 pār 19 pret 8 atturējušies. Ir pieņemts ar visiem grozījumiem, kurus tikko iebalsojām. Paldies visiem, paldies par jūsu pacietību un izpratni. Kolēģi, paldies par šo būtisko sasniegumu. Intvelts kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlējos runāt pirms balsošanas sākuma, un es tikai vēlētos eh, atgriezties pie incidenta, kas notika pirms eh, balsošanas. Es nepiekrītu. Uh, tam, ka eh, kaut arī es saprotu, ka eh, visiem deputātiem ir iespējas izteikties, vai nu jūs visi novāciet savus karodziņus, vai arī jūs, mēs tad visi tos liksim. Un es nedomāju, ka Jopika partijas pārstāvi, kuri šeit izsaka tādajādi savu pārtie, pārliecību, uh, Es uzskatu, ka eh, argu, mums, mm, mūsu debats iespaido argumenti un nevis piedarība partijai. Tā tad es domāju, ka vajadzētu ka šos karodziņus aizvāca drošības spēki, tātad referenti vēlas, referents vēlas runāt. Es vēlējos burtiski pateikt pāris vārdu jo es eh, noteikti jau pieminēju politiskajām grupām un arī ēnu referentiem, un, eh, protams, eh, es esmu to teicis arī asistentiem un visām politisko grupu ēnu referentiem. Procedūra bijusi pietiekami nogurdinoša, un paldies, paldies visiem, kur atbalstīja Ungāriju. Thank all of the members for the cooperation. Jā, paldies visiem deputātiem par sadarbību vienā no visgrūtākajiem uh, balsošanas sarakstu uzdevumiem, varētu teikt, kas ir mūsu pilnvarojuma laikā viena no visgrūtākajām balsošanām. Ar to arī apturam mūsu darbu šobrīd. Atja, atsāksim pulkstens trijos eh, komisāra Redings kundzi, tad, tad trijos pēcpusdienā. Paldies!